Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Darbie kolēģi un kolēģis! Pasludinu 2009. gada 19. februāra pār, februāra pārtraukto Eiropas parlamenta sēdi par atkal atklātu. Ich sage es in der Sprache. Dārgie kolēģi, teikšu to tās valodas, valo, uh, valsts valodā, kas, uh, kurus skar šī. Jūs droši vien, kolēģi, dzirdējāt, kādas ziņas bija mm, uh, nedēļas nogalē, kad Ziemeļīrijā notika negadījums, kurā iesaistīti bija divi karavīri, viens no Birmingems un. un